rumāņu valodā. No nu, ECR grupas saņemti pieteikumi sekojošām nominācijām. Česlavs Skoks, eh, Krisnislavu Krasnodebski, Empul komitejā. Vai ir iebildumi?